Es lielāku iesaistīšanos ar civilo sabiedrību, dialogu uzsākšanu par šo jautājumu. Tas ir labs piemērs, ir vēl citi tādi labi. Par banānu jautājumiem. Kā jums zināms, šie nosacījumi, lai uz uh, īsu laiku atceltu šīs prasības attiecībā uz banāniem, tas ir iekļauts šajā nolīgumā. Uh, Taču šeit runa vairāk ir par Eiropas Savienības tirgus stabilitāti, un katru reizi, kad šie sliekšņi Centrāla Amerikai tikuši pārcā, pārsniegti, to starp pagājušo gadu, mēs no komisijas puses esam veikuši padziļinātu analīzi, un attiecīgi esam konstatējuši, ka šie pārmērīgie importi nav raduši nekāda veida Eiropas Savienības tirgus destabilizāciju un ļoti mazā mērā ietekmējuši arī cenas. Taču mēs turpināsim novērot šo situāciju. Runājot par uh, Beļģijas kolēģi pieminēto par saldētajiem frī kartupeļiem. Mēs, protams, ļoti apzināmies šo uh, problēmu, par to kolēģijā runājam. Un šeit, laikam, ir divas problēmas. Pirmkārt, aprēķināšana. Un mēs ar Bogotu šīs mēneša beigās par to runāsim, sazināsimies arī ar Kolumbijas tirniecības uh, departamentu, lai runātu tieši izpētīt tieši šos aspektus, veikt izvērtējumu. Kā jau minēju, mēs uh, uzsāksim pilnvērtīgu abu šo nolīgumu izvērtēšanu, ar prieku dalīsimies ar panāktiem rezultātiem ar Eiropas parlamentu, atgriezīsimies šeit atpakaļ, lai varētu izdiskutēt par šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Liels paldies, komisārs kundze! Pēdējie divi runātāji būs referenti. Sākumā vārds Fisas Akseles kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlos sirsnīgi pateikties komisārs Mālstrēms kundzei, kā arī visiem kolēģiem par ļoti interesantiem komentāriem šodienas eh, debatēs. Latīņa Amerika mums ir draudzīgs reģions, mums ir ciešas attiecības un tirzniecības eh, nolīgumi, par ko mēs šodien runājam, vēl spēcina šīs saites, kā arī nodrošina strateģisko perspektīvu Eiropas Savienībai. Dargo Helmutu! Es zinu, ka vēl ir daudz lietu, kas būtu jāuzlabo, taču mums vajadzētu paraudzīties, kāda situācija bija agrāk un kāda tā ir tagad. Vienkārši atteikties no šiem nolīgumiem, tādējādi mēs situāciju neuzlabosim, kā to minēja jau arī Haurigs kungs. Un Han Fernando mums noteikti ir daudz uzmanīgāk jārīkojas attiecībās dažiem jautājumiem, tā ir taisnība. Uh, Mums ir jāpalūkojas, kā rīkojas komisija, jo īpaši saistībā ar banānu jautājumu, par to tikko komisārs kundze runāja. Kolumbija, Ekvadora, Peru ir strateģiski reģioni Eiropas Savienībai, un šeit ir jāvirz uz priekšu nolīgumu, lai tie varētu pilnvērtīgi izmantot uh, savu potenciālu. Tostarp šie nolīgumi paliek atvērti, tos var palielināt, var iekļaut klauzulas, lai arī citi citas valsts varētu piedalīties, piemēram, no Andu apvienības. Noslēgumā vēlos pateikties eh, Starptautiskās tirdzniecības komitejas locekļiem, tāpat arī ēnu referentiem, jo īpaši Riodrigo kundzei, jo rezultātā mēs panācām līdzsvarotu ziņojumu un ceru, ka rītdien vairākums to atbalstīs. Liels paldies! Tagad vārds Reimer Beigs kungam lūdzu. Paldies jau pašā sākumā, ņemot vērā tik dažādo pamatoto kritiku, tik dažādajās jomās. Vēlos runāt, ka šeit ir jā, jāsalīdzina arī tas, ko panācām ar citām partneru valstīm. Mums tiešām tas ir jāpatur prātā, taču vēlos minēt, komisārs kundze, ka jūs un jūsu komanda tiešām esat paveikusi lielisku darbu pēdējo gadu laikā ārlietu politikas jomā. Un vēlos pieminēt piebalsot kolēģim, kurš minēja, ka mums ir rūpīgi jāpalūkojas, no kurienes nāk mūsu partneri. Uh, un ka nevaram pieprasīt tikai simtprocentīgu īstenošanu, bet ir jāplūkojas, kāda notiek attīstība, kāds ir progress. Tas arī ir attiecīgi jāņem vērā. Un šeit priekšsēdētāji vēlos pieminēt nākamo aspektu. Redzot, ka tās valsts, par kurām tikko runājām, Peru un Kolumbija, pat Peru, tur ir 500 tūkstoši bēgļu. Uh, un Kolumbijā vairāk kā miljons bēgļu, kas tikuši uzņemti no Venecēlas, tad šīs valsts šajā trauslajā situācijā uz robežas ar sabrukšanu, kas atrodas, vai mēs tad pietiekami daram kopā ar ANO īpašo bēgļu komiteju, vai arī pārāk maz, jo mums ir pienākums rūpēties arī šajā situācijā, un mums jāparūpēs, lai autokrātu autoritīvi režīmi neiznīcinātu, nesaindētu visus savus kaimiņu reģionus Dienvidamerikā, jo citādi mēs būsim iznīcināti visā pasaulē. Un es domāju, ka šis ir vēl viens uzdevuma lauks uh, komisijai. Tas attiec ne tikai uz tirniecības jautājumiem, bet visā pasaulē. Šeit ir jāņem vērā ASV arogance, transatlantisko nolīgumu noslēgšanu. Mēs nevaram vienkārši tā rīkoties, ka mēs vienkārši atstājam šo kontinentu, šo milzīgo aroganto kaimiņu rokās vai arī milzīgu autorātību režīmu rokās kā Ķīna. Nē, mūsu partneri no mums gaida kaut ko pilnīgi citu. Par to mums ir jādomā. Paldies! Paldies! Beigas kungam! Ar to mēs esam noslēguši kopīgās debatas, par kurām būs balsojums rītdien. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, taču pirms to darīsim vēlos eh, veikt paziņojumu. Inocento Inulēja kungs pamet ETP un pievienojas EKR grupai. Ar spēkā stāšanās datums 16. februāris. Džeims Stjorta Gņū pametīs e FDD grupu un pievienosies ENF grupai. Uh, sākot ar 16. janvāri 2019. gadā, un Džeralds Debatns vairs nebūs eh, pie partijām nepiedarīgs loceklis, bet atkal pievienosies NF arī ar 16. janvāru 2009. gadā sākot. Šie bija paziņojumi, kurus gribēju jums pastāstīt, un tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Marijas Renes ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds. Sveicam komisārs Tisens kundzi, kā arī visus uh, debašu dalībniekus. Lūdzu, arēnas kundze vārds jums pa debašu sākumam. Paldies, uh, paldies priekšādātāji, liels paldies arī um, komisijas pārstāvjiem. Uh, 2006. gadā izveidotais globalizācijas eh, pielāgošanās fonds ir solidārs fonds, kas eh, nodrošina palīdzību strādniekiem, kas ir cietuši no uzņēmumu pārstrukturizācijas, kas savukārt ir saistīta ar ekonomikas globalizāciju. Vairāk nekā desmit gadus šis fonds ir palīdzējis vairāk nekā 150 tūkstošiem strādnieku, eh, tad, kad ir bijuši kādi 150 uzņēmumu pārstrukturizācijas gadījumu. Un tepat arī var pievienot 4000 jauniešu, kas nedz mācās, nedz arī strādā, un kuri arī ir varējuši gūt labumu no globalizācijas pielāgošanās fonda. Diemžēl, neskatoties uz šiem um, 500 um, mm, miljoniem eiro, kas sākumā bija pieejami, diemžēl ne visu varēja izmantot, tāpēc, ka šī fonda organizācija ir ļoti komplicēta. Uh, Jūsu piedāvātais eh, priekšlikums, tātad eh, komisijas iniciatīva, ir mm, bijis eh, ļoti labi uztvērts parlamentā. Tas ir ticis nedaudz grozīts, bet kopumā ir atrasts ļoti plašs kompromiss, lai mēs varētu strādāt ar šo jūsu piedāvāto priekšlikumu. Patiešām strādnieki, kas ir cietuši no šādām pārmaiņām, ir ļoti daudzi, un tieši tāpēc Mēs vēlamies norādīt, ka šis um, skaitlis, ko jūs iesakāt kā minimālo slieksni, varētu tikt palielināts. Tātad ir runa par 200 darbiniekiem. Protams, ka globalizācija attiecas ne tikai uz mūsu ekonomiku, un šeit uh, būtu jāparedz ne tikai finansiāla palīdzība, bet arī um, ekoloģiskas pārmaiņas un arī sociālas pārmaiņas, kas bieži vien uh, nāk kopā ar uzņēmumu pārstruktūrēšanu. Tieši tāpēc uh, līdz finansējums arī ir būtisks. Mums ir jāskatās arī, lai būtu multistrukturāla un daudz reģionu pieeja. Uh, Viss tas ļautu mums uzlabot eh, fonda efektivitāti. Pašlaik to sauc par um, globalizācijas pielāgošanas fondu, bet mēs vēlamies to saukt ar pārējais atbalsta fondu. Tāpat arī es gribēju pieminēt kādu dimensiju, kas uh, fonda veidošanā nav tikusi ņemta vērā, bet es iesniegšu grozījumu rītdienas plenārsēdē. sēdē ir ļoti svarīgi palīdzēt darbiniekiem pārstruktūrizēšanas gadījumā, un tas ir pat primāri, tāpēc, ka e, tas ļauj mums nodrošināt tikai mm, to, ka kādi no tā cieši, bet e, mēs varētu arī, arī nodot, dot labumu un varētu šādos gadījumos būt arī ieguvēji. Mēs nevēlamies, lai ekonomika tiktu padarīta trausla piemēram, e, tad, kad nodarbinātība ievērojami pazeminās. Tāpat arī ir eh, tādi reģioni, kur vienlaicīgi notiek pārstrukturizācija vairākos uzņēmumos. Vajadzētu sniegt atbalstu eh, šiem reģioniem, jo eh, tie ir guvuši traumu šādas pārstrukturizācijas dēļ. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt um, zināšanu pāreju. Es gribu pieminēt šeit Caterpillar uzņēmumu gadījumu Šarlerā, Beļģijā, kam ir izdevies pietiekami labi sniegt atbalstu darbiniekiem, palīdzēt viņiem atrast jaunu darba vietu. Un šīs šūnijas, kas ir tikušas izveidotas, jeb eh, nodeļas atbalsta nodeļas, eh, ietver arī eh, universitāšu pārstāvjus, vietējos aktīvistus, un visiem ir izdevies kopīgi tikt galā ar šo traumu pēc uzņēmu pārstrukturizācijas. Uh, Mēs rādzām, ka uh, gan darbinieki šajā uzņēmumā, gan arī pats reģions no tā ir devis, eh, no nu, guvis labumu. Es uh, iesniedzu šo grozījumu, tāpēc, ka man bija ļoti grūti pārliecināt savus kolēģus, bet es domāju, ka šis grozījums mums ļaus ņemt vērā arī reģionu attīstību. Reģionu attīstība Eiropā ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Eiropā ir tāda reģiona, kas ir bagāti, bet ir arī tāda reģiona, kas tiek atstāti novārtā, un mēs nedrīkstam vienkārši noskatīties, kā šie reģioni grimst bezcerībā. Es ceru, ka rītdien manu grozījumu atbalstīs daudz politiskās grupas. Paldies! Lielas paldies! Referentei tagad dodu vārdu komisārs Tīsens kundzei lūdzu. Taisens kundzei. Paldies priekšsēdētāji, dārgo priekšsēdētāji, godātie parlamentārieši, kurš 2007. gada Eiropas globalizācijas pilgošanās fonds ir bijis viens no galvenajiem Eiropas Savienības instrumentiem, lai izrādītu solidaritāti pret tiem darbiniekiem, kas ir zaudējuši darba vietas saistībā ar globalizācijas radītajām izmaiņām, darba tirgu vai saistībā ar globālo ekonomisko krīzi. Un kopš šis fonds tika palaists darbībā 2007. gadā, tas ir spējis mobilizēt 631 miljonu eiro 160 gadījumiem ar mērķi palīdzēt vairāk kā 50 tūkstošiem eh, atlaisto darbinieku. Taču daudz kas ir ievērojami mainījies kopš šī laika, tādēļ nepieciešams eh, aktualizēt eh, fonda regulu, lai labāk atspoguļot pašreizējo sociālo-ekonomisko kontekstu. Tādēļ priecājos, ka visu kopumā Eiropas parlaments atbalsta Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu turmākā daudzgadu finanšu schēmas ietveros. Tāpat, jo īpaši priecājos, ka parlaments atbalsta uh, sliekšņu samazināšanu un aptvērumu palielināšanu. Vēlos pateikties referentēm Marijai Renai, kā arī visi nodarbinātības komitejas locekļiem un asociētās komitejas locekļiem, kas ir smagi strādājis pie šī dosjē, jo īpaši apsveic to, ka tik ātri parlaments ir spējis paveikt šo darbu. Parlaments ir uh, veicis dažādus grozījumus, uh, liela daļa no tiem es apsveicu, jo tie precizē mūsu tekstu vai arī ir ļoti noderīgi piedāvājot dažādus grozījumus. Citu starpā mums ir arī dažas bažas un iebildumi, un vēlos dažs no tiem pieminēt. Viens no mūsu priekšlikuma galvenajiem aspektiem bija pātrināta mobilizācijas procedūra, atpakaļ atgriešanas eh, šai procedūrai pašreizējā regulai kavēs eh, procedūras ilguma samazināšanu, un tādējādi mēs eh, zaudēsim iespēju mobilizēt šos fondus un pēc iespējas ātrāk palīdzēt šiem darbiniekiem. Tāpēc mums ir iebildumi attiecībā uz šo sliekšņiem un atsaucas periodu pagarināšanu. EGF intervences. Uh, ir attaisnotas ar milzīgo šoku vietējām ekonomikām, ko radīja milzīgās atlaišanas. Un ja mēs turpināsim samazināt jau tā zemo slieksni līdz uh, 250 skaitļiem, tad mēs uh, riskēsim uh, ka zaudēsim pamatojumu, kā cīnīties pret šo milzīgo šoku un pazaudēsim mūsu Eiropas pievienoto vērtību. Taču ar nepacietību gaidu turmākās debatas un vēlos pateikties jau par paveikto darbu. Paldies! Liels paldies, komisārs kundze! Tagad sāksim debates un sākumā došu vārdu pārstāvjiem no četrām parlamentā komitejām - starptautiskā tirniecība, budžets, budžeta kontrols, reģionāla attīstība, kā arī sieviešu cilvēktiesību komitejas. Lūdzu runātājus ievērot noteiktos runāšanas laikus, jo mēs vēlamies uh, nobeigt uh, šodienas debats uh, līdz pusnaktī. Un tagad Startautiskās tirniecības komitejas vārdā došu vārdu Grasvanders Hainz kundzei. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi, komisārs kundze. Diemžēl Eiropas Savienības tirniecības nolīgumos līdz šim ir trūkuši efektīvi mehānismi, lai aizsargātu darbiniekus un vīdes normas. Tādēļ mēs nevaram runāt par tādu tirniecību, no kuras gūs labumu visi. Uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda mērķis ir atbalstīt tik vienu darba devēju, kas ir pazaudējis savu darba vietu pa, saistībā ar globalizāciju, tirzniecības vai tehniskās attīstības rezultātā. Realtāte rāda, ka ir gan zaudētāji, gan ieguvēji, un ka tirzniecības ieguvumi valstīm un reģioniem uh, Eh, reģionos un sabiedrībās netiek sadalīti līdzvērtīgi. Par spīti dažādiem budžeta līdzekļiem un ilgajam eksistences laikam EGF ir spējis nodrošināt atbalstu vairāk kā 40 tūkstošiem darbinieku visā Eiropas Savienībā. Taču tā kā šis fonds netiek izmantots pilnvērtīgi, mēs gribam vienkāršot procedūru. Mums ir jāatbalsta dalību valstis, jāpalielina aptvērums, jāpadara tas daudz elastīgāks. Lielas paldies! Liels paldies! Budžeta komitejas vārdā vārds Prinska kungam. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos minēt trīs galvenos aspektus no mūsu budžeta kontrolas puses. Pirmkārt, ir konkrēti pasākumi paredzēti ar konkrētiem mērķiem, lai palīdzētu tām dalībvalstīm reģioniem, kas ir guvuši smagākos triecienus un kuru uz vietas trūkst resursu, lai varētu īstenot nepieciešos pasākumus. Kad runa ir par peļņu guvošu uzņēmumu, tad šim uzņēmumam ir jānodrošina atlaisto darbinieku atpakaļ atgriešana darbā, jo īpaši jātiek izstrādāts sociālais plāns. Un treškārt komisijai būtu jānodrošina tehniskais atbalsts netiešās pārvaldības ietvaros, jānodrošina caurskatāmība attiecībā uz trešo pusi veikto darbu, kā arī jānodrošina iesaistīto pušu pilnīga caurskatāmība, piesakoties dažādiem konkursos. Liels paldies! Tagad reģionālās attīstības vārdā Toimas Deutsche kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Mūsu komiteja jau ir paudusi savu viedokli, un šobrīd es vēlos noformulēt trīs galvenos mērķus. Sākumā es vēlos runāt par šīm sliekšņu vērtībām, ka mēs nu ejam no 250 uz 150 darbiniekiem, un kā paplašinām atbalstiesīgo cilvēku grupu un treškārt, ka ir jābūt pēc iespējas īsākiem termiņiem. Mums, protams, ir nepieciešams, lai spērtu ievērojumu soli uz priekšu. Šī sliekšņa samazināšana līdz 150 darbiniekiem, tas ir ļoti nozīmīgi, jo reti attiecībā uz MVU ir šāds slieksnis kā 250. Lielākā daļa dalībvalstu nesasniedz šo slieksni, tādēļ mēs gribam, lai būtu 150. Paldies! Liels paldies! Un tagad sieviešu komitejas vārdā Plinkavičūtas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šis desmitgades laikā, kopš eksistē EGF, tas ir nodrošinājis atbalstu tūkstošiem cilvēku, kas ir zaudējuši savas darba vietas Eiropas Savienībā. Uh, Un mums ir jāveic soļi, lai uzlabotu atbalstu pārvietotajiem darbiniekiem, lai tie varētu saņemt šo atbalstu pēc iespējas ātrāk, lai viņu prasības tiktu izskatītas daudz ātrāk un arī, lai tiktu nodrošināt dzimumu līdztiesību. Piemēram, atbalstam pārvietotajiem uh, darbiniekiem būtu jāņem vērā ievērojamā dzimumu plājas attiecībā uz IT un uh, inženierzinātņu nozarēm. Šeit ir jāpievērš uzmanība tieši sieviešu pārkvalifikācijai šādās nozarēs, kur eh, joprojām ļoti daudz dominē vīrieši un netiek nodrošināts līdzvērtīgs atalgojums. Tās sievietes, kas meklē darbu vai vēlas gūt apmācības, tādējādi saņemtu visaptverošu efektīvu atbalstu, lai varētu reāli strādāt reālajā darba tirgū. Lielas paldies! Ar to mēs esam noslēguši runātāju sarakstu no parlamentu komiteju puses, un tagad e, runātāju kārtu no politiskajām grupām. Pirmā ir ETP. Vārds Vanden Kandelārs kungam lūdzu. Kolēgas, het Europees globaliseringsfonds. E Paldies priekšādātāji. Eiro EGA, EGF fonds. Ja mēs par to runājam, tad mēs ar to domājam tādu pārējas fondu. Mēs sniedzam palīdzību cilvēkiem, kas uh, struktūrālo izmaiņu ceļā un krīzes dēļ ir zaudējuši darbu. Uh, referents minēja arī piemēru, un veidojot šo fondu, doma bija ļoti laba. Gribu teikt arī paldies komisārē par ļoti labo priekšlikumu. Budžets ir iztērēts ļoti efektīvi un aptvērums nebija tomēr pietiekams. Tur ir jāietver vairāk, vairāk mērķa grupu. Un tie nevar būt 500 uh, cilvēki mums šeit ir jāveic pielāgošana. Fondam ir jābūt pieejamam tiem, kam tas ir nepieciešams. Un arī administratīvajam slogam, ja birokrātijas slogam jābūt mazākam. Jāizvērtē, kas notiek sektorā kopumā, ja cilvēks zaudē darbu tad nav viegli ātri sameklēt jaunu darba vietu. Un pārējais fonda izveidē jāņem vērā arī sekas, kas būs Brexitam. Mēs zaudēsim ļoti daudz darba vietu. Liels paldies sociāldemokrātu vārdā Agnese Jungeriusa. Paldies priekšēdētāji! Ja cilvēki zaudē darbu, tad parasti nelēma ir plaša, tā skar veselu reģionu, un cilvēkiem ir jāsniedz atbalsts bez kavēšanās. Mēs zinām, ka mainās darba apstākļi, rodas jaunas tehnoloģijas, pastāv starptautiska globāla konference, Tāpat jāņem vērā klimata pārmaiņas, kas arī ietekmē darba tirgu. Un cilvēki, kas ir cietuši no šādām izpausmēm, nedrīkst palikt bez atbalsta. Cilvēkiem ir jābūt, jādod iespējas, viņi ir jāatbalsta, lai viņi varētu atkal iekļauties darba tirgū. Un ir jābalso par pārējais fondu. Paldies! ECR vārdā Česlavs Hots lūdzu. Paldies! Globalizācija. E, tai ir daudz un dažādas sekas. Arvien vairāk ir cilvēku, kas zaudē darba vietu globalizācijas procesu dēļ, un viņiem ir jāsniedz palīdzība Ja darba vieta tiek digitalizēta vai tiek zaudēta konkurences dēļ globālā mērogā, tad mums ir nu, jāsaprot, ka ir konkurence vai šis fonds piedāvā iespējas gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem. Un izvērtējot naudas izlietojumu, mēs redzam, ka šie skaitļi, cik Uh, naudas tiek piešķirts valstīm, ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un Polija šeit izceļās ar ļoti nelielu summu. Kaut gan Gdiņā tika slēgti, uh, slēgtas kuģu, kuģu būvis rūpnīcas un zaudēts daudz darba vietu. Nākamā runātāja ir Vehkapere Mīrija. Paldies priekšēdētāji! Mēs redzam, ka struktūrālu pārmaiņu, kas ir radušās globalizācijas dēļ, to ceļā cilvēki zaudē darba vietas un ir nepieciešama profesionālā izglītība. Tagad mēs redzam, ka, ne, ka šeit arī digitalizācija ieņem noteiktu lomu. Daudzi ekonomikas sektori izjūt lielu spiedienu fondam, par ko mēs runājam, ir jābūt elastīgākam. Cilvēkiem jādod iespējas pielāgoties jau nākotnes izaicinājumiem. Komisija ir piedāvājusi dažādus grozījumus, bet tie mainītu um, šo um, piedāvājis dažādus kritērijus. Mēs uzskatām, ka ne visi šie komisijas grozījumi, šie sliekšņi arī attiecībā uz atlaisto cilvēku skaitu ir vērtējami pozitīvi. Un mēs uzskatām, ka nu, attiecināmās, attiec, šie kriteriji, kas ir piemērojami, lai cilvēki varētu saņemt atbalstu, tie nedrīkst būt arī pārāk uh, tādi izplūduši. Un jāsaprot arī, ka mazajiem uzņēmumiem nevajadzētu uzlikt tik pat lielu birokrātisko slogu kā lieliem. Un mums ir jāturpina attīstīt kohēzijas politiku starp reģioniem paralēli ar šī fonda izlietojumu. Uh, un jādomā arī par to, kā Brexit ieņēm, iet, iet, ietekmēs darba tirgu un situāciju Eiropā. Paldies! Zaļo vārdā lūdzu Monika Vana. Paldies, godātā komisārs kundze. Eiropas globalizācijas fonds tiek pārdēvēts par pārējas fondu. Uh, Mēs kā zaļie to ļoti atbalstām, to varēja vēl nosaukt par taisnīgas pārējas vai transformācijas fondu. Un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgs līdzeklis, lai varētu ietekmēt procesus darba tirgū. No tā gūst labumu darba ņēmēji, un šādu instrumentu Eiropas projektā nemaz nav tik daudz. Šis instruments ir viens tā, tāds ļoti nozīmīgs Eiropas sociālās politikas komponents. Es domāju, ka šis uh, nu, fonds un tā izveidas principi, tajos ir ņemti vērā nākotnes uzdevumi, piemēram, atteikšanās no um, neatjaunīgiem dabas resursiem, iz, to izmantošanas enerģētikā. Tāpat šeit ir paredzēts lielāka iekļautība attiecībā uz dažādām grupām un intervences kritēriji arī ir vērtējami kā pozitīvi attiecībā uz atlaisto cilvēku skaitu. Diemžēl mēs nevarēsim atbalstīt referentes um, grozījumu priekšlikumu, jo uzskatām, ka līdzekļiem ir jānonāk tieši pie darba ņēmējiem, nevis kādās institūcijās. Paldies! Goe tagad pārstāvēs Pimenta Lopes kungs. Paldies, priekšēdētāji! O um enquadramento do fundo trata-se de pouco mais que um paliativo. Tātad mums ir jādomā par uh, šī fonda struktūrēšanu, taču ir jāatcerās, ka šis uh, fonds noteikti neļaus pilnībā tikt galā ar uh, pārstruktūrēšanas problēmām. Galu galā šeit ir jādomā arī par kapitālu uzkrāšanu un ir jāatcerās, ka Mm, ir desmitiem tūkstoši darbinieku Portugālē, kas uh, redz, ka viņu darbvietas pazūd, tāpēc, ka multinacionālajie uzņēmumi visu sabāž savā kabatā. Mēs redzam, ka lielie uzņēmumi ir absolūti bezatbildīgi. Tas rada ļoti lielas problēmas. Tā kā šīs problēmas ir tik lielas, mēs redzam, ka ar fondam atvēlētajiem līdzekļiem nepietiks. Valdību veiktie pasākumi, diemžēl, ir nepietiekami. Paldies! Tagad mm, Jonatans Arno. Viens no grozījumiem tajā ir runa par Lielbritānijas izstāšanos. Uh, Un mēs redzam, ka uh, apakšpalāta ar lielu balsu vairākumu ir noraidījusi vienošanos. Un tiešām Brexits ietekmēs gan apvienoto karalisti, gan Eiropas Savienību, un es labprāt gribētu labāku darījumu. Ko tad darīt? Kā skatīties uz šo? Kā rīkoties balsošanā par šo fondu? Mēs uzskatām, ka ka apvienotās karalistes deputātiem nu, nav īsti ne vajadzības, ne tiesību norādīt Eiropas Savienībai, kā tai rīkoties. Ja mēs eh, paskatāmies uz dažādu aptauju rezultātiem, uh, nu, mēs redzam, ka cilvēki iestājas par to, ka tādu pašnoteikšanos, kā viņiem attiekties pret Eiropas Savienību. Un arī attiecībā uz līdzekļiem, ko Eiropas Savienība ir ieguldījusi, ko Avionda karalists ir ieguldījusi Eiropas Savienībā, to, to izlietojums ir visai apšaubāms. Paldies, tagad Dēvids Kaza, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas Savienība dažādā veid, daž, dažādos veidos atbalsta strādājošos. Un šis fonds ir viens no sociālās politikas elementiem. Tas ir iecerēts kā tāds ilgtermiņa um, pasākums, un, un šis un tam ir arī tādas savas tikai tam raksturīgas iezīmes. To ir paredzēts lietot situācijās, kuras nevar paredzēt iepriekš. Un finan cilvēki, kas ir zaudējuši darbu finanšu krīzes dēļ, ir varējuši saņemt atbalstu, un es pilni nekādā gadījumā nepiekrītu uh, iepriekšējiem runātājiem, kurš apšaubīja šādas palīdzības liederību. Um, atbalsts tika sniegts arī tā saucamajiem start-up uzņēmumiem, jaundibinātām firmām. Un es uzskatu, ka šī fonda aktualizēšana ir ļoti nozīmīga un lielāku labumu šo grozījumu dēļ gūs tieši mazāki uzņēmumi un arī mazākās valstīs. Paldies, Mercedes Breso. Paldies, priekšēdētāja, godātā komisāras kundze, kolēģi. Globalizācijai ir arī negatīvas sekas attiecībā uz mūsu ražojošiem uzņēmumiem un sabiedrību. Eiropas Savienībai jāspēj pasargāt savi iedzīvotāji un tieši darba ņēmēji. Tie jāspēj pasargāt negodīgas konkurences apstākļos un cilvēkam ir jābūt uzmanības degpunktā. Uh, Un šis fonds ir sniedzis atbalstu konkrētiem reģioniem, kas ir nonākuši lielās uh, grūtībās. Uh, mēs arī esam atbalstījuši vai grasāmies atbalstīt grozījumus, kuros ir runa par to, ka uh, palīdzību varēs saņemt lielāks uzņēmumu skaits, plašākas uzņēmumu grupas. Un mums ir jāiet vienu soli tālāk. Šim fondam ir jākļūst par nozīgu instrumentu, kas uh, atbalstītu tādas um, ekonomikas izveidi, kas būtu saskaņā ar vides aizsardzības kritērijiem. Paldies! Iezlovieckas kundze lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Izmaiņas globalizācijas pielāgošanās fondā līdz 2000. 27. gadam um, liecina par to, ka um, būs arvien nu, lielākas cilvēku grupas, kas zaudēs darbu ne tikai globalizācijas, bet arī digitalizācijas un automatizācijas procesu dēļ. Šī palīdzība būs ļoti aktuāla un Eksperti uzskata, ka šī tendence versīsies plašumā pozitīvi vērtēja piedāvotos grozījumus attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, arī darba atlaisto cilvēku skaita samazināšanu no 500 līdz 250 vai pat 200 lai varētu pretendēt uz palīdzību, ir vērtējams pozitīvi. Un arī Brexitam būs nelāgas sekas. Paldies, Mihails. Paldies. Mēs zinām, ka pārmaiņas notiek nepārtraukti un globalizētā ekonomikā darba vietas var rasties jebkurā vietā pasaulē, un mums ir jāspēj nodrošināt, lai masveida atlaišanu gadījumā un pārstruktūrēšanas situācijā cilvēki atkal varētu iegūt darbu. Globalizācijas pielāgošanās fondam šeit ir liela nozīme. Masveida atlaišanu gadījumos, ja ir jāatlaiž 200 cilvēku un vairāk, uh, Tad ir, būs pieejama palīdzība, lai cilvēkiem varētu būt atkal perspektīva nākotnē, um, ekonomizācija, digitalizācija, vides apsvērumi. Uh, tās ir, tie visi ir aspekti, kas. Uh, liecina tikai par to, ka šis fonds būs ļoti nozīmīgs arī turpmāk. Paldies, eh, tagad nakmarunātā Veronika Lope Fontaņē. Eh, paldies, eh, priekšādātāji komisārs kundzei. Šis fonds ir pierādījis savu efektivitāti jau kopš tā izveides. Šis fonds ir sniedzis atbalstu darbiniekiem, kas ir zaudējuši savas darba vietas globalizācijas dēļ. Mums ir izdevies to pielāgot ekonomiskajai krīzei Un tagad esam to darījuši vēlreiz. Esam šeit iekļāvuši arī automātiku un digitalizāciju, tehnoloģisko revolūciju. Tas viss mums liek mainīt ražošanas kārtību, un tieši tāpēc arī fonds ir jāpielāgo realitātei. Eiropas Savienībā mums ir jāturpina investēt cilvēkos un ir jānodrošina, lai viņi varētu uzlabot savas prasmes, jo īpaši, ja ir runa par uh, Uh, ievērojam cilvēku skaitu, kas uh, ir zaudējuši savas darba vietas. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai šis fonds turpinātu aktīvi uh, darboties arī nākotnē. Kā jau citi norādīja, mums ir jāpārliecinās, lai mm, darbinieku skaits, kas ir vajadzīgs, lai fonds varētu tikt iedarbināts, tiktu pazemināts. Mēs redzam, ka ir ar vien vairāk arī mazāk uzņēmumu, kas tiek pārstruktūrēti. Paldies, eh, tagad vārds Saimona kungam. Eh, priekšādātāji, es eh, tagad izsekos tieši stundu pēc tam, kad pārstāvju palāta Lielbritānijā ar lielu vairākumu norādīja Terēzes Mējas Brexita vienošanos. Un mēs runāju par Eiropas fondu, kas centrāla Eiropas naudu pārvirza uz tām mūsu kontinenta vietām, kur cilvēki zaudē darbu lielā skaitā. Šis fonds ļauj šiem cilvēkiem atgūt prasmes un atrast citu darba vietu. Es esmu no Vestmidlendas vēlēšana apgabalā un uh, jāsaprot, ka cilvēki arī mūsu reģionā zaudēja darbu digitalizācijas un eh, darba apstākļu mājiņas dēļ. Uh, Mūsu uh, lielākais uh, darba devējs uh, Jaguars uh, Land Rovers norādīja pagājušajā nedēļā, ka 4000 darb, darba vietu tiks likvidētas. Un mani uh, vēlē, vēlētāji, diemžēl, nevarēs gūt labumu no šī fonda nedz tagad, nedz arī kaut kad vēlāk. Lielas paldies Saimon kungam! Protams, ka jūsu teiktais mums visiem liek aizdomāties. Vārds Lenārsa kungam. Paldies, priekšādātāji! Eiropā nerunā tikai par naudu, nerunā tikai par vienoto valūtu. Mums ir jārunā arī par cilvēkiem, kas zaudē savas darba vietas globalizācijas dēļ. Mums šiem cilvēkiem ir jāpalīdz, mums ir jārunā par eh, konkrētām personām, nevis par statistiku. Mums ir uh, jāatcerās par šiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu um, banku slēgšanas dēļ. Te ir runa par reālām personām, par reāliem pilsoņiem, kas saskars ar reālām problēmām. Uh, ir jānodrošina, lai Eiropa domātu ne tikai par uzņēmumu problēmām, bet arī par uh, cilvēku problēmām. Un tieši tam arī ir paredzēts šis uh, globalizācijas pielāgošanas fonds. Un šis fonds ir darbojies pārliecinoši. Šo signālu mums vajadzētu uh, saglabāt arī tuvākajos gados. Eiropas Savienībai ir jābūt tuvākai tiem cilvēkiem, kuriem tā ir visvairāk vajadzīga. Liels paldies! Tagad izteiksies Tomčes kundze. Paldies, eh, priekšsādātāji! Ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi, kopš tika izveidots Eiropas globalizācijas fonds. Visi zina, ka situācija pa šo laiku ir mainījusies, un tieši tāpēc ir jāmaina noteikumi, saskaņā ar kuriem šis fonds darbojas. Domāju, ka mums ir jāvienkāršo noteikumi. Mums ir jāatvieglo kritēriji labumu guvējiem, un jo īpaši vajadzētu domāt par eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem tādās dalībvalstīs, kur šāda tipa uzņēmumu ir daudz. Domājot par šo slieksni, mums ir jābūt ambiciozākiem. Saskaņā ar statistikas datiem manā valstī tikai 350 uzņēmumi izpilda šos jaunos kritērijus. Un tātad te ir runa par uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 250 darbinieku. Uh, Šādā veidā mēs varētu palīdzēt darbiniekiem, kas ir cietuši digitalizācijas un jaunu tehnoloģisko procesu dēļ. Protams, tieši tāpat kā citos fondos noteikumiem ir jābūt vienkāršiem, bet ir jābūt iespēja tos kontrolēt. Liels paldies visiem, kas izteicās. Runātājs saraksts ir izsmelts un Tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Pirmais ir pieteicies Hosē Fariens, bet es neredzu viņu zālē. Un tāpēc došu vārdu Šoidrovas kundzei. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Paredzētās izmaiņas regulā par globalizācijas fondu ir atbalstāmas. Es jo īpaši augstu novērtēju to, ka ir pazemināts eh, slieksnis un ir pagarināts laika periods. Mums ir jādomā par mazām dalībvalstīm, tādām kā Čehijas Republika. Uzskatu, ka šīs ir vajadzīgas izmaiņas, un nākotnē es atbalstītu arī vienkāršotas procedūras, uh, Pieteikumus vajadzētu sagatavot dalībvalstīm, un komisijai vajadzētu tos izskatīt īsākā laika periodā. Priecājos arī, ka Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt dažādas iniciatīvas um, darba devējiem, kas piedāvā um, darbu uz uh, nepilnu slodzi. Tas jo īpaši svarīgi ir vecākiem, lai viņi varētu um, nodrošināt līdzsvaru starp uh, privāto un darba dzīvi. Nākamais izteiksies Marijas kungs. Paldies, priekšādātāji! Šodien mēs runājam par Eiropas fondu, kas um, likvidē globalizācijas radītās sekas. Un um, fonds ir sevi pierādījis. Tas patiešām ir spējis sniegt atbalstu darbiniekiem, kas ir cietuši no masu atlaišanas no darba. Grieķijā šis fonds nav ticis izmantots tik daudz, kā būtu vēlams. Grieķijai piešķirtie līdzekļi ir ļoti pieticīgi, ja ņem vērā kopējo šī fonda apmērus. Tomēr šis fonds var sniegt atbalstu reģioniem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tāpat arī tas piedāvā pārejas iespējas. Uzskatu, ka šo fondu vajadzētu pielāgot arī, lai tas varētu sniegt atbalstu automatizācijas saku pārvarēšanai. Mums vajadzētu paredzēt konkrētu um, īpatsvaru procentos, kas ļautu sniegt atbalstu uzņēmumu darbiniekiem, kas ir atlaisti automatizācijas dēļ. Un tāpat arī šo darbinieku slieksni varētu iespējams samazināt pat līdz 150 darbiniekiem. Lielas paldies, tagad izteiksies Anna Miranda. Paldies, priekšādātāji! Vietējā ekonomika un eh, globalizācijas radītā ietekme ir tāda, kas ļoti ietekmē darbiniekus. Vēlos norādīt uz vairākām pilsētām manā valstī, kas, diemžēl, nevarēs gūt atbalstu no globalizācijas fondā. Komisārs kundze, jūs ļoti labi pārzināt eh, šos apstākļus. Mums vajadzētu nodrošināt caurdzmību fondā. Mēs aicinām komisiju rūpīgi uzraudzīt eh, šī fondā piemērošanu. Mēs esam mm, redzējuši dažādas problēmas. Galīcijā saskrāmies ar ļoti lielām problēmām. Vairāki uzņēmumi ir izmantojuši šo fondu, tomēr nav snieguši atbalstu darbiniekiem saskaņā ar valstī spēkā esošiem tiesību aktiem. Lielas paldies! Tagad eh, Staņislavs Polčaks. Paldies, priekšādātāji! Protams, ka es vēlētos atbalstīt šo instrumentu. Uzskatu, ka Eiropas eh, Savienības politikā tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, jo tās ļauj sniegt atbalstu darbiniekiem tādos reģionos, kurus globalizācija ir ietekmējusi vissmagāk. Tas palīdz arī um, rūpniecībai, Jau no paša sākuma es uzskatīju, ka šī ir izcila doma. Ja Eiropas politika vienmēr tiktu vērsta uz tik svarīgiem jautājumiem, tādiem kā darba zaudēšana, mēs būtu varējuši izvairīties no tādas situācijas kā Brexits. Un to es saku e, tāpēc, kā dzirdēju, ko teica Saimona kungs, es vēlējos paust viņam atbalstu. Šie jautājumi ir svarīgi Eh, ikdienas cilvēkam, un tieši tāpēc arī mums ja tiem vajadzētu pievērst uzmanību. Liels paldies! Vārds komisārai Tīsenai. Lūdzu, rēģējiet uz eh, debatēs teikto. Paldies, priekšādātāji! Godāmie deputāti! Es eh, vēlreiz Vēlējos paust savu prieku par to, ka parlaments ir gatavs pieņemt mūsu priekšlikumu jau pirmajā lasījumā. Un es priecājos arī par šīs dienas debatēs paustajām idejām. Es ceru, ka šis priekšlikums dos stabilu pamatu starpiestāžu sarunām. Kā vienmēr, komisija ir gatava vest sarunas trilogā, un tā pildīs savu lomu kā godīgs starpnieks. Pārskatot šo regulu, mēs esam apņēmušies piešķirt Eiropas globalizācijas fondam vajadzīgo ietvaru, lai tas varētu darboties eh, mūsdienu darba pasaulē. Un mēs priecājamies, ka parlaments atbalsta komisijas iniciatīvas. Kopā mums vajadzētu strādāt, lai um, varētu attaisnot uh, iedzīvotāju cerības. Vēlreiz es vēlos paust savu prieku, ka šis eh, priekšlikums tiks pieņemts pēc iespējas ātrāk, Un tāpat arī vēlējos norādīt, ka Rumānijas prezidentūrā e, ir iekļauta jau vispārējās nostājas pieņemšana, iespējams, martā, bet, protams, ka e, te vēl ir jāiesaista arī referente. Lielas paldies priekšādātā, lielas paldies arī visiem, kas izteicās. Paldies, komisārs kundze! Paldies visiem arī par debatēm. Debes līdz ar to ir noslēgušās un balsojums ir paredzēts rīt. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Es atvainojos, nē, nē, Marija, jums vēl ir jāizsakās. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties komisijai par to, ka tā ir uzņēmušies šo iniciatīvu. Bez komisijas iniciatīvas mums būtu bijis grūti uzlabot fonda darbību. Tāpēc liels paldies vēlreiz komisijai. Liels paldies arī visām politiskajām grupām un referentiem, kas ar mani sadarbojās pie šī jaunā tiesība akta. Es vēlētos vēlreiz visiem pastrādāt rītdien balsojumā. Mums ir svarīgi nodrošināt izglītību darbiniekiem, taču, ja mēs neradīsim darba vietas šiem cilvēkiem, mēs saskarsimies ar grūtībām, jo viņiem būs grūti atkal iekļauties darba tirgū. Tieši tāpēc man uh, Šis grozījums, ko es iesniegšu rītdien, ir ļoti svarīgs. Es domāju, ka mums vajadzētu iet uz priekšu ar abām kājām. No vienas puses mums ir vajadzīgi izglītoti darbinieki, un no otras puses mums ir vajadzīgi uzņēmumi, kas ļautu viņiem integrēties darba tirgū. Tieši par to runā mans grozījums, un es ceru, ka visas grupas arī atbalstīs šo grozījumu. Paldies! Um, Paldies referentei, un es vēlreiz atvainojos par pieļauto kļūdu. Tagad tiešām slēdz debates, un balsams ir paredzēts rīt. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Veronikas Lope Fontanjē ziņojums Eiropas sociālais fonds plus ESF plus. Mēs Sākumā uzklausīsim pēc referents parlamentu komiteju pārstāvis un tad turpināsim ar debatēm. Tādēļ pirmais runātājs došu vārdu referentē Veronikai Lope Fontaņē kundzē lūdzu. Presidente, senjora komisāra. Liels paldies priekšēdētāji komisārs kundze pirms sākšu savu runu, vēlos pateikties ēnu referentai par lielisko darbu sarunu vešanas gaitā, bet par to vēl runāšu vēlāk. Komisijas piedāvātais teksts mums bija ļoti noderīgs. Tas, ka tiek apkopot dažādi fondi, e SF, paturot konkrētos atsevišķos mērķus, tas viss novedīs pie tā, ka tiks samazināta administratīvie ierobežojumi, ka lietas kļūs vienkāršākas. Ka sasaist ar Eiropas semestri, nodrošinās elastību dalību valstīm, lai tas varētu koncentrēties uz vissvarīgākiem aspektiem. Mūsu pilsoņi ir vislabākais, kas Eiropas Savienībai pieder, tādēļ tiem ir jābūt mūsu politiku centrā. Katrā gadījumā ekonomikas veicināšana ir ļoti nozīmīga, taču vēl ļoti daudz, kas ir jāpaveic, ir jāmodernizē izglītības sistēmas, jāpielāgo tās darba tirgus vajadzībām, ir jāveicina mūža izglītība, jo īpaši vecākiem darbiniekiem. Tāpat mums ir jācīnās pret nabadzību un sociālo izslēgšanu. Vēlos pieminēt pāris aspektus Ir paredzēts par 27% lielāks finansējums šī fonda ietveros uh, sociālai iekļaušanai īpašām grupām, piemēram, romiem. Tāpat tiek, uh, tiks aktivizēti vēl papildus 2%, lai nodrošinātu īpašu atbalstu īpaši trū, trūkumcietējiem, nodrošinot pārtiku un iekļaujot tos sabiedrībā. Jaunieši ir savienības nākotne, tādēļ ļoti nozīmīgi viņus iesaistīt sabiedrībā un atrast viņiem darba vietas darba tirgū. Visām dalībvalstīm vismaz 3% līdzekļu ir jāvelta šāda veida cilvēkiem un tādiem tajās valstīs, kur šo cilvēku skaits ir eh, lielāks par vidējo, ir pat 15% jāvēlta līdzekļu. Bērnu nabadzība. Tas ir ļoti, tā ir ļoti nozīmīga mm, joma. Ļoti daudzi cilvēki, ļoti daudz bērnu atrodas uz nabadzības robežas, un bērnu nabadzība eh, ļoti negatīvi ietekmē šo bērnu izaugsmas iespējas un iekļaušanos sabiedrībā. Ja mēs vēlamies, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi izmantot viens un tās pašas iespējas, tad mums ir jāstrādā jau pie bērniem. Tādēļ mēs iestājāmies par bērnu garantiju ar 5,9 um, miljoniem eiro. Vēl viens svarīgs aspekts šajā ziņojumā ir dzimuma līdztiesība. Sestajā pantā ir atrunāti un apkopoti konkrētie likuma priekšlikumi, tiek piedāvāti konkrēti pasākumi ar mērķi, lai sievietes sabiedrībā varētu spēlēt nozīmīgāku lomu. Vēl viens būtisks aspekts ir cilvēku īpašām vajadzībām. Vienmēr šis aspekts tiek pieminēts ANO konvencijās par diskriminācijas mazināšanu, iznīcināšanu, un ar šo fondu ir jānodrošina labāka piekļuva darba vietām, izglītībai, informācijai. Noslēgumā vēlos runāt par sociālās ekonomikas uzņēmumiem. Šis jēdziens tagad ir iekļauts uh, E, šajā ziņojumā, tam jārada lielāka juridiskā noteiktība, jāpalīdz citiem uzņēmumiem tādās valstīs kā Spānijā, Portugālē, Itālijā, kur ESF e ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs tādiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama īpašs atbalsts. Liels paldies! Šis ziņojums tiešām ir ārkārtīgi visaptverošs un ir uh, tikušas iesaistīts astoņas komitejas, kas nodrošinājuši savus atzinumus - vides, budžeta, budžeta kontrolas, reģionālās attīstības, kultūras un izglītības, juridisko lietu, pilsonisko brīvību, kā arī sieviešu tiesību un uh, līdztiesības komiteju. Un sākumā došu vārdu pārstāvju no NV komitejas. Bustoja kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. 2003. gadā eksistēja trīs programmas ar ļoti lieliskiem, labiem rezultātiem. Un nākamajam finanšu ietveram komisija piedāvā šīs trīs programmas iekļaut ESF. Tāpat arī veselības komponentu komisija vēlas, lai ir atsevišķu programmu veselībai. Tas liecinātu par to, ka veselība mums ir prioritāra Un Eirobarometrs apgalvo, ka lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu uzskatītu, ja Eiropas Savienība daudz aktīvāk strādāt šajā jomā. Neatkarīgi no tā, vai šis instruments būs atsevišķs vai būs iekļauts ESF, veselība ir ļoti nozīmīga. Un NV komitejas galvenais priekšlikums, kas ir atbildīga par eh, veselības aspektiem, ir palielināt līdzekļus šajā jomā, to starp aprūpes pakalpojumiem, kas ir labi pieejami pacientiem. Tāpat arī vēlamies, lai līdzekļi tiktu ieguldītu slimību prevencijai, eh, veselības veicināšanai visu mūžu garumā, ir jāparedz atsevišķi darba plāni, lai veicinātu sinerģijas ar citiem instrumentiem, kas ir būtiski veselībai. Lielas paldies! Tagad vārds komisārs Taisens kundzei lūdzu.